investēt uh, projektus, uh, projektos mm, uh, saistītajā jomā. Paldies. Paldies. Mēs balsosim par šo jautājumu rīt pulksten 12. Tagad Džeims Ellis un viņa ziņojums. Dod vārdu Džeimsam Ellisam. Paldies, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Prieks eh, par iespēju prezentēt šodien šo iniciatīvu ziņojumu. Paldies arī kolēģiem, kas eh, man palīdzēja. Mēs eh, runājam par šo institucionālo sistēmu ESPAS, Eiropas strateģis politikas analīzes sistēma. ESPAS uh, palīdzēs uh, mums uh, paredzēt ilgtermiņa attīstību un pieņemt pareizus lēmumus. Mēs um, labāk atpazīsim arī izaicinājumus, kas gaida Eiropas Savienību turpmāk pasaulē, kas strauji mainās. Mm, bet um, nevajadzētu domāt par nākotnes pārreģošanu. Daudz, daudzas reizes noticis tā, ka runa bija par vienu lietu un nākotni pierādījusi kaut ko pilnīgi pretējo, kā piemēram līguma neparakstīšana ar uh, Beatliem 1962. gadā par sekām attiecīgi kompānijai, kas atteicās to darīt. Un tad arī uh, šī strauja attīstība Facebook un Google internetam uzņēmumiem, ko neviens tā īsti nevarēja paredzēt tajā brīdī. Un tagad mēs runājam par to, lai labāk atpazītu un paredzētu šīs tendences. Un tam ir izstrādāts atsevišķs projekts. Tam ir divas budžetlīnijas, mums ir izmēģinājuma projekts. Uh, par globālām tendencēm 2013. gadā par policentrisko pasauli un pilsoņiem tajā. Espas ziņā eh, tas ir interesants vingrinājums, kur mēs runājam par individiem un individu situāciju un pielāgošanos tehnoloģijām. Tad mēs runājam par vidusšķiru un par pieaugošo nabadzību un arī par nevalstiskām organizācijām un to lomu valsts īstenotajā politikā. Tagad mēs esam fāzē, kur uh, mēs identificējam ekonomiskās, uh, sociālās un politiskās tendences, kas uh, ietekmēs Eiropas Savienību nākamo piecu gadu laikā. Tagad mēs jau skatāmies 2014. gadā un eh, paredzam interesantas diskusijas. Eh, darba dokumenti drīz tiks sagatavoti un izdalīti. Tur būs atsaucies arī uz mūsu resursiem un nākamā eh, gada vidū mēs finalizēsim mūsu darba dokumentus. Mēs eh, centīsimies eh, paredzēt šo ilgtermiņa redzējumu un izstrādāsim starp iestāžu eh, vienošanos, kur partneri uzņemsies atbildību un piedalīsies darba procesā. Turklāt mēs esam paredzējuši tīmekļa vietni, kur ir piekļuve daudziem resursiem, lai labāk vērotu to, kas notiek pasaulē. Un tīpaši mūs te interesē lēmumi, ko pieņems budžeta iestāde, tas, kas notiks DFS ietvaros, un tas, kā šie lēmumi ietekmē to, kas notiek pasaulē. Es pas, eh, protams, kalpo tiem mērķiem, kuriem šī sistēma tikusi izveidota. Un ja viss notiks pēc plāna, tas ļaus labāk sagatavoties, pieņemt lēmumus, kas uh, būs informētāki. Mēs agrāk um, runājām par to, ka visstiprākie izdzīvos, un tagad uh, runāt drīzāk var par to, ka izdzīvos tie, kas ir vislabāk informēti. Paldies, un tagad. Uh, Penkovičs kungs izteiksies. Dāvējuši. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es kā budžeta komitejas deputāts un arī kā izbijis diplomāts, kurš lielu daļu savas aktīvās dzīves ir veltījis politisko procesu plānošanai. Es vēlētos apsveikt Ellis kungu ar lieliski sagatavoto ziņojumu. Ziņojumā runa iet par Eiropas Savienības politikām un to stratēģiska analīze, un šā dokumenta svarīgums ir likts. Šajā dokumentā eh, svarīgs uzsvars ir likts uz sadarbību starp Eiropas Savienības institūcijām, kā arī uz ārējās darbības dienas darbību. Sabiedrība, ekonomika un globālā pārvaldība Šie trīs elementi veido mūsu ikdienu un veidos mūsu nākotni. Un, ja mēs izmantojam dotās iespējas efektīvāk, tas ļaus arī finansējumu labāk izmantot. Globalizētā pasaulē notiek varas izkliedēšana. Mēs varam komunicēt ar ikvienu jau kur pasaulē bet eh, es tiešām ceru, ka turpmākajā laikā mums izdosies redzēt šā projekta īstenošanu, un esmu pārliecināts, ka vispārējās tendences 30. gadam pilsoņu saistītām policentriskā pasaulē mēs redzēsim šā projekta īstenošanu. Damanaki kundze, paldies priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties referentam Ellis kungam par viņa ievadvārdiem, vēlētos pateikties arī par viņa paveikto paveikto šā ziņojuma sagatavošanā un arī tajā, ka viņš ir piedalījies e, darba grupā, izvērt, izveidojot šo Eiropas Savienības stratēģiju. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Vēlētos uzteikt Elis kungu par viņu izrādīto iniciatīvu, lai izveidotu šo politikas sistēmu, gan pilotu projektu darbības gaitā, gan arī šobrīd sagatavošanas fāzes laikā. Jā, pasaule mainās un mainās ātri un mainās ārkārtīgi intens, intensīvi. Līdz ar to daudzas politikas, kuras vēl pirms dažiem gadiem likās ļoti aktuāls, šobrīd jau ir, teiksim tā, zaudējusi savu pamatu. Jūsu piedāvātā politikas sistēma ir iespēja institūcijām sadarbojoties noteikt tās globālās tendences, kuras ietekmē mūsu dzīvi, kā arī to, kā tās var ietekmēt mūsu visu dzīvi nākotnē un kādas politikas atbildes eh, reakcijā dot. Padome, komisija, parlaments, kā arī ārējās darbības dienas ir piedalījušies eh, politiku izveidē un eh, šobrīd tiek sagatavoti dažādi ziņojumi, analizējot tendences pasaules līmenī, pilsoņu saistītā un policentriskā pasaulē. Nākamajā gadā šī Eiropas stratēģijas un politikas analīzes sistēma tiks eh, piedāvāta institūcijām, lai nākamajam mandāta periodam jau mums būtu pieejama politikas analīzes sistēma. Starpinstitucionālā darba grupa šobrīd izskata jautājumu par to, kādā veidā šai sistēmai un kā vajadzētu darboties un kāds ietvars tai ir jāveido. Mēs eh, vēlamies izveidot eh, konkrētu ietvaru, papildus neapgrūtinot eh, institūciju jau tā nospriegotos finanšu un cilvēku resursus. Komisija ir gatava tālākām diskusijām. Es novēlu referentam visu to labāko šīs Eiropas stratēģijas un politikas analīzes sistēmas veidošanā. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Esam pabeiguši diskusijas par šo punktu un rītā 8. oktobrī 2012. par šo jautājumu balsosim. Tagad pārējām pie Regners kundzes ziņojuma un dodu vārdu Evelīnai Regnerai. Lūdzu!